Bene, buongiorno a tutti. Labdien. Mēs varētu sākt darbu kārtību, jo citādi mums neizdosies pabeigt darbu laikā. Pirmais punkts darba kārtībā šo pēcpusdienu ir eh, atzinums par pasākumiem, kas veic saistība likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībās kontrolas mehānismu, kur attiecas komisijas izcenošanas pilnvaru piemērošanu. Par šo tematu mums ir eh, sagatavots atzinums. Kolēģis Sājers strādā pie šī temata, viņš ir par šo tematu referents juridiskajā komitejā. Un kopā ar uh, vairākām citām komitejām mēs gatavojam atzinumu par to, ka šis temats par īstenošanas pilnvarām vai deleģētiem tiesību aktiem ir izcināms. Esmu viena no autoriem šim atzinumam, un savā pirmajā atzinumā es ar sekretariātu palīdzību ierobežojos uz to, ka sagatavoju kopsavilkumu par tiem jautājumiem, ar kuriem tieši mūsu komiteja strādā. Kaut arī ir jāņem vērā, ka tas ir jautājums, kas līdz šim nav noregulēts. un eh, tādā veidā radies šis eh, juridiskās komitejas eh, pieteikums. Proti par to, ka šeit ir nepieciešams ieņemt horizontālu nostāju, kas ir ļoti viennozīmīgi un nepārprotami starp dažādām komitejām. Mēs esam arī 2. jūlijā noteik, noteikts grozījuma termiņš 12 pusdienu laikā 18. septembrī mūsu komitē būs balsojums un novembrī būs plenārsētē balsojums. Protams, ka tas ir ļoti tehnisks jautājums, bet ja kāds vēlas par to izteikties, tad lūdzu, jūs tagad to varat darīt, bet citādi jūs varat sagatavot un iesniegt grozījumus. Ja par to neviens neko nevēlas teikt, Tādā gadījumā izlasiet to, kas ir sagatavots, tajā ir atspoguļots tas, ko komiteja līdz šim par to ir sagatavojusi, tad jūs varat sagatavot grozījumus, un 2. jūlijā mūsu komitejā būs balsojums. Jā. Komentārs no manas puses, manuprāt. T Mums ir proporcionāli jāuzlūko, cik liela daļa no likumdošanas varētu būt šie deleģēti akti, jo ir vairāk nekā viens, 16, 17. Var tādā veidā pārskatīt visu likumdošanu bez koplēmuma. Un mums tā vietā, lai uzlūkotu atsevišķas deleģētos aktus, vajadzētu domāt par proporciju, lai mēs nezaudētu sava, savas parlamentu pilnvaras kā kop lēmējam. Un tāpēc mums ir jāskata, cik liela likumdošanas daļa tiek aptverta šiem delegācijas, de, deleģētiem aktiem. Jo, jā, kādā direktīvā ir 16 deleģēto aktu, es nevaru pateikt, vai tas ir pārāk daudz vai pārāk maz, reizēm pat viens ir pārāk daudz, tomēr iespējams vajadzētu skatīt šo proporcionalitātes jautājumu. Certo. Il, la komisione richiede cosa su questo argomento? Vai vēlas komisija tagad izstāties par šo jautājumu? No. no. Nē. Labi. Tādā gadījumā. Uh, Es lūgtu kolēģus paraudzieties uz paziņojumu, ko esam sagatavojuši, un sagatavot grozījumus. Kā jau teicu, es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, jo tas atstās ietekmi uz mūsu darbu. Kā jau teicu, 2. jūlijas ir termiņš grozījumiem. Labi. Tad Šķiet, ka šodien būs sarežģīta diena, jo nākamais punkts darba kārtībā ir uh, kolēģis Nibleras punkts. Viņa atnāks drusku vēlāk uz sanāksmi. Tādēļ mēs tagad uh, uztaisim 5 minūšu pārtraukumu. Jums vēl kādam ir jāzvana, jūs varat izmantot šo laiku jo nākamie punkti, izņemam mums darba kārtībā ir tikai viens punkts vēl darba kārtībā. Nē, vēl divi. C'est tout. C'est tout.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 Bene, allora anticipiamo il punto 10. Labi, tad mēs varam pāriet pa desmitā punkta. Došu vārdu kolēģē Hercogai. Thank you, Chairman. I think because uh, you are... Paldies, priekšsēdētāji, tā kā jūs esat šeit kā referenti un visi pārējie, kas ir iesaistīti un gaida, kas notiks budžeta komitejā paralēli. Es arī dedzīgi grib zināt, kas ir noticis um, trilogā, cik tālu man zināms, viss tik labi nenorit tomēr. Kā da, ir situācija ar nodaļu 1.8 šobrīd, un Lamasūra priekšlikums mūsu komiteja sagatavot vēstuli, lai varētu definēt, ko mēs domājam par pirmo nodaļu. Un šķiet, ka trilogija tuvojas noslēgumam, un lai gan mēs neesam mierā ar skaitļiem, mēs tos apstrīdēt nevaram. Tāpēc, manuprāt, ir jāinformē budžeta komiteja par to, ka mūs galvenokārt interesē uh, Eh, projektu, eh, projektu ierobežojumu noteikšana. Eh, paredzēt, lai ITER nepārsniedz noteiktās izmaksas un ka to var finansēt no atlikušās nodeļas mainas un e, naudas un ne no citiem dosjiem. No otras puses, domāju, ka griesti un rezerves arī var būt norādīti, lai mēs tos neierobežojot, tomēr norādītu savā vēstulē budžeta komitejai, redzot, kā šie griesti un rezerves ir izmantojamas nākotnē, un es to redzu kā izaugsmes un darba vietu e, projektu, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu, galvenokārt kosme, mazajiem vidējiem uzņēmumiem un pētniecība. Citiem vārdiem sakot, es nedomāju, ka atlikusī nauda no Connecting Europe varētu tikt finansēta no šīs naudas. Un tas mums ir jānorāda vēstulē. No otras puses, domāju, ka jāuzsver mums kā itri komitejai tas, ka ja finansējums nav pieejams nodaļai 1A, tad ir jāicina komisija nākt klajā ar priekšlikumiem par to, kā regulatīvais ietvers varētu tikt gatavots, lai darbotos efektīvāk. Un mēs varētu aicināt sagatavot priekšlikumus citās jomās - rūpniecības, enerģijas, politikā, telekomunikācijās, citur, kur mēs varētu ietaupīt izmaksas. Un visbeidzot domāju, ka jāaicina in veikt investīcijas zināšanās un prasmēs. Tās ir idejas, kuras es gribētu salikt kopā, bet atkal norāda, ka mēs nevaram e, norādīt kaut ko juridiski saistošu, taču mēs varam izdarīt savus ieteikumus, kā Eh, tikt galā ar jau samazinātajām daļām no Connecting Europe un citiem, un no manas puses arī, tas arī ir viss. Ja jūs piekrītīsit, tad es domāju, ka mūsu priekšsēdētāja Mālijas Sartorī var nosūtīt šo vēstuli Alēram Lamasūram budžetkomitejas priekšsēdētājiem. Paldies, paldies, kolēģi Hercogi, turpina priekšsēdētājiem. Vai citi kolēģi gribētu ko piebilst? Varbūt komisija grib izteikties. Komisija ir klāts? Nē, labi. Tādā gadījumā. Mm, Tā kā neviens no deputātiem negrib izteikties, komiteja ir mierā ar priekšlikumu, Hercogs kundze, ja neiebilstat, Mēs esam gatavi sagatavot vēstuli Lamasūram, kā jūs to norādījāt. Labi, tādā gadījumā arī šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Un tagad mēs gaidīsim Nīblers kundzi. Un tas būs mūsu šodienas darba kārtības pēdējais punkts.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 Bene, allora come ultimo punto all'ordine del. Jā, labi, tad mēs varam tagad ķerties klāt pie pēdējā punkta darba kārtībā. Kolēģi Nībler ir atnākusi un došu viņai vārdu. Runa ir par Eiropas Savienības kosmosa rūpniecības politiku. Tātad kosmosa nozari. Lūdzu, tagad kolēģi Nībler ir vārds. Dank, Paldies priekšsēdētāji. Vispirms lūgtu kolēģus eh, komitejā mani atvainot. Es biju tikko kā citā komitejā, bet es tiešām steidzos pie jums, lūdzu, atvainot, kā liku jums gaidīt. Mēs balsojām. Tātad tas ir eh, iniciatīvas ziņojums par kosmosa politiku. Es viņu to neesmu lasījusi, bet, uh, neesmu rakstījusi, bet, bet esmu izskatījusi. Paldies, priekšsēdājas kundze, ka jūs uh, par šo tematu um, padarīt iespējami pirmās debatas, tā kā tās iniciatīvas, kas nāk no mūsu grupas, uh, manā ziņojuma projektā varēs iekļaut. Pirmkārt, es vēlētos konstatēt, lai ievadītu tēmā teikt, ka es ļoti atbalstu, ka komisija šeit ir sagatavojusi paziņojumu un uh, tematam kosmosa nozare un tās politika piešķir nepieciešamo uzmanību, ko šis sektors ir pelnījis. Es uzskatu, ka ir labi, ka mēs no rūpniecības politiskās viedokļa raugoties eh, intensīvi runājam par kosmosa rūpniecības politiku. Paldies par priekšlikumu, par saturu. Es pavisam īsti tikai sniegtu ievadu. Kosmosa politika, kā daudz politiķi zina, tas ir pietiekami sarežģīts temats Eiropas līmenī. Uh, ir iesaistīt dažādas puses, kas tirgu darbojas, un eh, nav tāds eh, klasisks tirgu šajā nozarē. Ļoti liela komerciālā izmantošana Eiropā, raugoties uz kosmosa ražošanu, tas ir savādā nekā ASV, jo tur kosmosa joma ir ļoti uh, noteikti tieši no militārās puses, un ir ļoti daudz iesaistīto interešu. Tas viss novad pie tā, ka ir ļoti grūti, manuprāt, vispār eh, definēt eh, kosmosa eh, nozars politiku. Komisija ir izvirzījusi piecus specifiskos mērķus, kas ir eh, ar kosmosa nozares politiku sasniedzām. Pirmkārt, komisija vēlas saskaņot un stabilu, stabilu likumu normu ietvaru, otrkārt tā vēlas konkurētspēju solīdu rūpniecisko bāzi un turpināt attīstīt Eiropā, it īpaši veicināt to, ka šajā sektorā darbotos vairāk maziem vidēji uzņēmumi. Treškārt, viens no specifiskajiem mērķiem ir eh, globālās konkurētspējas veicināšana kosmosa nozarē un arī efektīvas izmaksas eh, kopīgajā ražošanas ciklā šajā sektorā ceturkārt eh, tirgus eh, ir veidojams un arī pakāpojumi veidojami un vienkārši, bet nebūtu nemaz svarīgāk, ir tiek mēģināts attīstīt tehnoloģisku neatkarību un neatkarīgu pieeju kosmosa resursiem un tieši Ei Eiropai. Lai sasniegtu šos mērķus, komisija uh, ir paredzēts 37 atsevišķi pasākumus dažādās jomās. Kolēģis un kolēģi, neuzskaitīšu visus, lūdzu izlasiet tos paši komisijas priekšlikumā. Politiskus pie gribētu konstatēt, ka es uzskatu par visvarīgāko, ka mēs šos 37 eh, darbības eh, pasākumus eh, tiem piešķirtu prioritāti, kas ir noticis šo prioritāšu katalogu, to mums droši vien mēs to varētu papildināt. Mums vajadzēja pateikt, kas tur ir vissvarīgākais un kur mēs eh, varam pievērst īpašu uzmanību. Tas būs arī mana atzinuma centrālais punkts, kur būtu tāds iespējas, ka mēs kā eiropieši arī visā pasaulē varētu attīstīties par eh, vadošiem tirkos. Domāju, ka tā būtu mūsu lielākā interese. Kāda loma ir mūsu Eiropas spektru politikai raugoties uz eh, kosmosa politiku? kā mums izdosies arī pētniecības aktivitātes eh, ar eh, apvārsni 2020 vēl optimāli izmantot. Kāda loma mums vispār ir, raugoties uz iesaistēm pusēm, mums ir ESA, Eiropas Savienība, tad dalību valstis, kā mēs varam nodrošināt sadarbību ar dalību valstīm un mūsu Eiropas institūcijām šajā nozarē, kā to varētu labāk veidot, tātad vesela virkni jautājumu šeit parādās. Un es domāju, ka politiskās prasības, kuras mums vajadzētu izvērzēt, ir ļoti būtiskas. Es priecājos, ka tagad mums ir kaut kāds debats par šiem tematiem. Esmu atklāt par jūsu priešlikumiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešama nepieciešam laika grafiks, lai rūpniecība varētu šeit eh, paraudzīties, kādas eh, investīcijas būs vajadzīga šajā mazajā, bet ļoti svarīgajā sektorā. Tur ir vajadzīga arī plānošanas drošība. Mūsu atzinums šeit parlamentā un komitejā var sniegt ieguldījumu un atrasināt šo jautājumu. Un tad mēs varētu teikt, ka esam padarījuši labu darbu. Noslēgumā par eh, laika grafiku. Es mēģināšu savu ziņojumu jūlija sākumā nodot tūkojumā, tā ka septembra sākumā varēs šis eh, ziņojuma projekts eh, parādīties atklātībā 2. septembrī, ja jūs eh, šo grozījumu, lai iesniegtu, jūs varētu 4. septembrī, 4. septembrī sagatavot grozījumus, un 27. septembrī būs Rumācības komitejā balsošana, un tad mēs ar šo ziņu varētu ieterēt plenārsēdi, būtu ļoti labi, ja šajā gadā tas vēl izdotos to pabeigt, jo es darīšu visu, ko varēšu, un es būtu ļoti pateicīga arī jums, ja jūs darītu visu, lai šis termiņš varētu tikt ievērots. Paldies! Grāce, la kolēga Nībele, la par... Paldies, Nīblers kundze. Un vārds kolēģim Riemekam. Eh, skoro bih... Eh, Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka man klājas komentēt šo tematu. Esmu gandarīts būt šeit un ka šāds teksts ir sagatavots. Esmu pārliecināts ka mūsu komitejas pareizais cilvēks eh, varēja strādāt pie šī teksta, jo Nīblers kundze šo tematu pārzina un domāju, ka rezultāts būs lielisks. Tas dos mums iespēju analizēt daudzas problēmas un koncentrēties un zināmā mērā vienoties pār procedūrām, kā mēs turpināsim strādāt, jo šis ir viens no svarīgākajiem sektoriem Eiropas rīcībā, un Eiropai ir jāsaglabā sava vadošā loma, ko tā ir līdz šim ieguvusi. Es pārāk nevēlos ieslīgt detaļās, jo man nebija iespēja eh, izspēja izstudēt komisijas materiālu visās detaļās. Es runāju par šo jautājumu kopš savu darbu sākuma parlamentā, un šis ir jau mans otrais sasaukums. Un vienmēr esmu sacījis, ka mums ir jānodrošina mūsu piekļuvi kosmosā, mūsu nākošo pauģu vārdā, jo no tā būs atvasināts ļoti daudzas citas lietas. Mums ir jāanalizē tas, ko dara citi ārpus Eiropas. Tas nozīmē Savienotās valsts un Krieviju lielvaras, kuras ir spējīgas eh, palaist eh, kosmosā pavadoņus. Manuprāt, tas ir pats galvenais. Ar Tas būtu no manas puses viss, turpmāko mēs redzēsim vēlāk un cerīgi raugos uz sadarbību un esmu gatavs sniegt savu devumu, cik tas ir iespējams. 26. Mm, septembra balsojums būs liela diena man. Paldies. Nākošais runātājs eh, Prodī. Paldies kolēģi Nīglerei. Eh, un eh, paldies arī kolēģiem, kurš izteicās. Es eh, varēju tikai virspusē iepazīties ar komisijas dokumentu. Eh, Taču, manuprāt, netiek pietiekami ņemts vērā tas risks, kam tiek pakļauts mūsu kosmosa infrastruktūras, un konkrēti es domāju par kosmosa atkritumiem. E, kuri vairo sadursmju risku. E, mēs no kosmosa esam atkarīgi. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam uzlabot mūsu satelītu drošību. Probabili, man mano ci sono collisioni, perché ogni collisione... Jo pastāv briesmas, ka šādi atkritumi ir aizvien vairāk, katra sadursme izraisa jaunus atkritumus, kuri savukārt palielina jaunas sadursmes iespējas risku, un tas notiek ģeometriskā progresijā. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka bez kavēšanās ir jāuzsāk kosmiskās telpas attīrīšana, lai varētu palaist orbītu apkārt Zemei. Oggetti che possono essere sia satelliti non tādus rīkus, kuri spētu absorbēt šos atkritumus, piemēram, iepriekšējo sadursmi fragmentus. Aptuveni pirms mēneša neliels uh, satelīts sadūrās un tas bija Centrāla Amerikas satelīts, sadūrās ar Krievijas satelītu. Un domāju, ka vajadzētu rīkoties bez kavēšanās un Eiropas kosmosa nozarei būtu iespējas to darīt. Vajadzētu pārdomāt par infrastruktūrām, at, vairāk kārt izmantojamiem kosmosa kuģiem, kuri piesaistītu šos, šos atkritumus, tos satelītus, kuri vairs nefunkcionē. Un ir tiesa, ka runājot par satelītiem, ir jārunā par pieejamību. Ir jāparedz īpaša nodaļa, starptautiska vienošanās, kuram dotu iespēju attīrīt kosmisko telpu no tiem satelītiem, kas eh, jau ir savu laiku nokalpojuši, bet kuri ir vēl veseli. Jo pastāv eh, situācijas, un iespējas, tādā veidā uzzināt kaut ko no citu valstu tehnoloģijām, ko varbūt šīs valsts nevienmēr vēlas. Tālāk starp parlamentu grupu ietvaros sadarbībā par kosmosa tematu varētu runāt par jonu dzinēju raķetēm. Tātad ārš mazāku jaudu, bet ilgāku darbības laiku, un šādas raķetes dotu iespēju veikt kosmiskās telpas attīrīšanu. Pastāvētu iespēja tuvināt eh, šos eh, atkritumus tuvāk Zemes atmosfērai, lai tie varētu tikt pilnībā iznīcināti. Domāju, ka Pie šī jautājuma ir jāturpina strādāt ar rīcības kodeksu. lai varētu izņemt no orbītas savu laiku nokalpojušos satelītus. Un lai par to atbildību uzņemtos satelītu īpašnieki, satelītu palaišanas īpašnieki, lai kosmiskā telpa būtu maksimāli drīza, tīra. Tālāk, saules vētras, kas ir izraisījušas ļoti nozīmīgus bojājumus elektriskā tīkla transformatoros, piemēram. Kā tas ietekmē satelītus, šīs saules vētras, par, kā tās ietekmē satelītus, tas mums vēl nav zināms. Vai ievainojamība pieaug atkarībā no tā, vai satelīts funkcionē vai nē? Šis jautājums ir jārisina un tam ir jāparedz precīzs un konkrēts pētījuma plāns, jo, kā jau es sacīju, mēs pārāk esam atkarīgi no kosmosa, lai varētu atļauties uz šīm parādībām nereaģēt. Vēl viens jautājums ārpus zemes eh, ķermeņa, kas tuvojas zemē. Un šie ķermeņi būtu to atrašanās vietas precīzi jānosaka, lai varētu noteikt to orbītas un riskus, ko tie rada mūsu planētai. Io credo che. Eh, un, protams, arī satelītiem. L'ultimo appunto, l'ordine del giorno, mi ero permesso di eh, essere. In... Tas ir darba kārtības eh, pēdējais jautājums, tāpēc es atļāvos ieslīgt mazliet detaļās, un es gribētu vēl atsevišķas lietas precizēt. Per, eh, per esempio... Pirmkārt, investīcijas. Mums bija grūtības ar Galileo. E jo tad, kad mē, tika mēģināts veidot valsts privāto partnerību, kura neizdevās, bet ņemot vērā to, ka pas, ir iestājusies ekonomiskā krīze, Eiropas Savienība varētu uzņemties vadību pār nozīmīgām investīcijām šajās infrastruktūrās. Tāpat varētu domāt par aprits fondu izveidošanu, lai atvieglotu investīcijas kosmosam un ar to saistītajiem jautājumiem. Tāpat es gribētu pasvītrot, ka šiem jautājumiem konkrēti investīcijām ir jāpievērš nozīmīga uzmanība, jo šeit ir runa par investīcijām mūsu nākotnē, un ir vajadzīgas patiesi Eiropas infrastruktūras. Es nespēju iedomāties, uh, bez Galilija, bez Kopernika un bez citiem telekomunikāciju rīkiem. Domāju, ka šajā gadījumā ir runa par investīcijām mūsu nākotnē, un ja e, tas tiek investēts šobrīd, paldies, paldies, Prodīkungs, turpina priekšsēdētājiem. Jūs varējāt izteikties, e, varējāt vesels 9 minūtes un 20 sekundes, bet katrā ziņā tā bija pēdējā izteikšanās. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāja, un es atvainojos, ka es eh, aizkavējos, bet tas bija iepriekšējā sanāksmes dēļ. Esmu to vidū, kuri atbalsta visas inovāciju aktivitātes, kas ir koncentrētas eh, kosmosa jautājumiem, jo kosmos ir saistāms ar jaunajām tehnoloģijām, un šīs jaunās tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgas, un esam pārliecināts, ka kosmosa izpēta ir viens no prioritāriem Eiropas projektiem, jo ja kosmosa izpēta paliek viens dalībvalsts atbildībā, tad šai dalībvalstī nekad nebūs nepietiekami pieredzes, nepietiekami daudz cilvēku resursu, lai varētu koncentrēties uz šiem jautājumiem. Tātad šī ir viena no vietām, kur Eiropas pievienotā vērtība būtu redzama. Es gribu pateikties Nībleris kundzei, jo esmu pārliecināts, ka, ka viņa ir balstījusies uz iepriekšējiem ziņojumiem, savu ziņojumu sagatavošanā, ir vairāk projektu, kur jau ir uzsākt, piemēram, Galileo, un ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šis projekts vainagotos ar panākumiem, jo tas um, palīdzēs radīt jaunus citus projektus un viesīs ticību tam, kā šie projekti, lai gan tie ir izmaksā dārgi, ir nozīmīgi. Tāpat ir citi projekti, kuri izrietēs no šīm iniciatīvām. Un, manuprāt, Galileo vainagosies panākumiem. Eh, profesors eh, Prodī pieminēja atsevišķas grūtības eh, un problēmas ar privātās nozars partneriem Bet es esmu pārliecināts, ka ir jāatrod pietiekams finansējums šiem jautājumiem, jautājumiem, kā arī esmu pārliecināts, ka kosmosa izpēta ir viena no tām jomām, kurā as, visām dalībvalstīm ir jāatrod kopīgs risinājums. Un, manuprāt, šis temats manā izpratnē ir ļoti svarīgs. Esmu gandarīts, ka tā ir Nīblers kundze, kura ir atbildīga par šo jautājumu, jo viņa ir ļoti pieredzējusi Galileo projektā, viņa pārzina visas detaļas. Un uzskatu, ka taiskaitā tas ir svarīgi jauniem uzņēmumiem. Un ja mēs investējam jaunās tehnoloģijās, tad mēs varam paredzēt izaugsmi. Un kosmos izpēti ir viens no izpētes dzinējspēkiem. Un es domāju, ka šis ziņojums vainagosies panākumiem. Esmu gandrīz, ka mēs varam parādīt to, ka Eiropas Savienība spēj konkurēt ar citām kosmosa lielvalstīm. Un būšu gatavs sniegt savu atbalstu. Paldies! Paldies! Vārds komisijai, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Gribēju ar komisijas, komitejas locekļiem dalīties dažās idejās, kas Ir iekļautas šeit atsevišķas no tām jau izskanēja un par tām izteicās eh, šīs komitejas locekļi pirms brīža. Domāju, ka svarīgi ir šo komisijas paziņojumu iestatīt eh, pašreizējās krīzes kontekstā, kura pieprasa struktūrāls reformas, bet arī kura pieprasa to, lai tiktu veicinātas inovācijas, Eiropas rūpnieciskā konkurētspēja, un komisija pirmā atzīja to, cik ļoti nozīmīga ir šī nozare. Un kosmosa eh, nozara varētu palīdzēt mums izkļūt no krīzes, nodrošināt izaugsmi un ekonomisko atveseļošanos Eiropā. Kosmosa eh, industrija ir ļoti nozīmīga Eiropas rūpnieciskā eh, tīklojuma sastāvdaļa, un kas, kur nodarbina ap 35 tūkstoši strādājošo, kas, e, kuru, e, kuru nozīme, taiskaitā, kur apgrozījums, kas, ja nav ārkārtīgi, kas nav milzīgs, tomēr ir ar lielu nozīmi un e, kura rezultāti tiek piemēroti citās nozarēs. Tāpēc tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, E, tām nozarēm, kas e, sniedz savus pakalpojumus pilsoņiem un kuru sakarā izteicās jau kolēģi pirmīte. Eiropas Savienībā, es domāju, ir ļoti svarīgi institūcijām atzīt kosmos nozares nozīmi un virzoties uz priekšu sarunām, lai noslēgtu daudzgada finanšu schēmu. Mēs e, redzēsim, ka tuvāko septiņu gada laikā pieaugs Eiropas finansējums kosmos programmām jūs ļoti labi zināt, šeit ir runa par Galileo, par Kopernikus, par kosmos izpēti apvāršana 2020 ietvaros. Valsts investīcijas ir ārkārtīgi nozīmīgas kosmosa nozarei, jo aptuveni 61% no apgrozījuma tas atspoguļot, taču ir nepieciešams turpināt tā komerciālo puses attīstību. Uh, Un, jo ir jāņem vērā tie svarīgie izaicinājumi, tāpēc, ka mēs neesam vieni un mūsu konkurentiem arī ir svarīgi un ofensīvi mērķi un arī jaunās eh, jaunietekmes valstis. Eh, ņemot tās vērā, komisija ir sagatavojusi šo ziņojumu par eh, kosmosa politiku, lai varētu izprast, kādā veidā uzlabot šo, šīs nozares darbību, lai tā kļūtu konkurētspējīgāka. Dīblers kundze jau uzskaitīja mērķus, kurus es neatkārtošu, tāpat arī e, pieminēja to, kā paziņojumā ir iekļauti vairāk iespējamie pasākumi, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu šīs nozars labāko darbību, eh, investīciju, eh, attīstību, atbalstu eh, pētniecības darbam un ir vajadzīgs labāks redzējums institucionālajam tirgum, kurš ir ļoti svarīgs. Un lai mēs nodarbotos ar palaišanas iekārtu jautājumu, un arī ļoti svarīgi, kā to prodīkungs norādīja, uh, Eh, kosmosa infrastruktūra aizsargāšana. Komisija eh, ir nākus klāja ar iniciatīvu šajā sakarā un apzinās eh, nepieciešamību šīs infrastruktūras aizsargāt, un šai komitejai būs drīzumā iespēja nodarboties ar šo komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir veidots pret sadursmes uh, Eh, sistēmu Eiropas līmenī. Tāpat runājot par eh, kosmosa eh, izpētes programmām, tie ir paredzēti projekti ar mērķi attīrīt kosmosu no kosmosa atkritumiem, it īpaši runājot par zemajām orbītām, kurā to ir vairāk. Un gribu priekšsēdētāji sacīt, ka mēs nepacietīgi gaidām parlamenta atzinumu, un Kā sacīja Nīblers kundze, mēs gribētu dzirdēt, kāds ir atzinumums pār šī paziņojuma priekšlikumiem, varbūt atsevišķi jautājumi ir vairāk prioritāri nekā citi, un tāpēc mums ļoti interesanti būs redzēt jūsu darba rezultātu. Paldies! Bene, grazie alla komisione, la parola. Paldies! Paldies komisijas pārstāvēji. Tagad uh, vārds vēlreiz Nīblers kundzei lūdzu. Priekšsādātājs kundze, paldies! Sirsnieks paldies arī kolēģiem, kur izteicās un izteica arī ieteikumus ziņojumu projektam. Paldies arī Eiropas komisijas pārstāvim. Es domāju, ka šajā pirmajā viedokļa apmaiņā jau skaidri parādījās, cik stratēģiski augsta nozīme ir kosmos politikai Eiropas Savienībā, un tam tā arī ir jābūt, pat ja tas ir neliels sektors. Uh, ar 35 tūkstošiem nodarbināto. Tas tomēr ir strateģiski svarīgs sektors, eh, ņemot vērā inovācijas, kādas var rasties no šī sektora. Tas ir jāpatur prātā arī eh, domājot par eh, lielajām investīcijām, kas ir jānodrošina šim sektoram. Prodīkungs, es piekrītu jums, ka uh, um, krīzes apstākļos ir vajadzīgs arī uh, valstu atbalsts. PPP modelis Galileo gadījumā diemžēl nedarbojās, no tā mēs visi esam mācījušies. Un es domāju, ka ir jārada stimuli, lai, protams, motivētu privātos investors investēt, bet uh, šoreiz varbūt ir jāizvēlas cita pieeja nekā toreiz tas bija ar Galileo. Kosmosa atkritumi ir arī sarežģīts temats, tas, eh, paldies, ka jūs to pieminējāt. Es domāju, ka šeit mums ir ļoti eh, uzmanīgi jādomā par to, ko Eiropa šeit var darīt. Problēma ir tā, ka vispirms ir eh, jākonstatē, kurš vispār drīkst šos atkritumus uzraudzīt un savākt. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Uh, Un uh, komisijas paziņojumā šī sadaļa, manuprāt, tiešām arī uh, ir pārāk īsa, pārāk maz par to ir domāts. Un es domāju, ka ar kolēģu palīdzību šeit komitejā mēs varētu uh, sagatavot savus priekšlikumus šajā jomā un iekļaut ziņojumā. Un es domāju, ka uh, arī tas, ko komisijas pārstāvis teica, bija ļoti svarīgi. Uh, proti, ka ir doma par uh, brīdinājumu sistēmu pret sadursmēm, un es domāju, ka tas ir uh, labs uh, projekts. Protams, šeit vēl plašāk būs jādiskutē par detaļām. Paldies kolēģiem! Mēs uh, tiešām visi arī uzmanīgi sekojam jau gadiem ilgi Galileo projektam, arī Kopernikus programmai, un uh, Eh, par 2020. gada eh, apvārsni 2020 runājot, arī tas tiek pieminēts un par to tiek runāts trilogā. Paldies par šiem daudziem komentāriem un man ir prieks, ka daudzi kolēģi, kas ilgus gadus jau eh, seko šiem jautājumiem komitejā, šodien arī izteicās. Remeka kungs, es vienmēr uh, um, baidos nedaudz no jums. Jūs esat viens no retajiem cilvēkiem, kas ir bijis kosmosā uh, šeit komitejā, un jūs varat no savas pieredzes runāt uh, Prodīkungs un uh, citi kolēģi arī cieši seko šiem jautājumiem. Man ir prieks, ka varam uh, sadarboties strādājot pie šī ziņojuma. Man šķiet, ka būtu priekšsādātais kundze pēc iespējas drīzāk jāstrādā pie šī ziņojuma, lai vēl šajā gadā varētu to pieņemt plenārsēdē. Paldies! Paldies! Paldies, Nīblers kundze! Līdz ar to esam izskatījuši mūsu darbu kārtību šai pēcpusdienai. 17.30 notiks koordinātors sanāksme. Gribētu kolēģiem vēl atgādināt, ka rīt 9 no rīta turpināsim sanāksmi, un tad būs arī balsojums. Paldies visiem, jauku vakaru!